seši rezolūcija priekšlikumi par cilvēktiesību aizstāvis lepkavībām Krievijā. Pirmais, kam dod vārdu, ir eh, Haidī Hautals kundzei divas minūtes lūdzu. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi... Priekšsēžkungs, patiesībā mums tagad bū, piederētu iedegt svecītes, pieminot Čečēnijas cilvēktiesība aktivists Slaktavijas, Slaktavijas uh, eh, Sadulājovs kundze, Brājovs un citi ir cietuši un Estemirova un zaudējuši dzīvības. Viņi visi uh, ir pelnījuši mūsu līdzjūtību un mūsu atbalstu. Mēs arī centāmies viņus atbalstīt, kamēr viņi jau bija pie dzīvības. ir rada liels bažas, ka Krievijai nav izdevies nopietnu izmeklēšanu veikt šajos slepkavībās un atbildīgos stādīties priekšā Eiropas Savienība. Arī ir par to vērsties pie Krievijas, bet eh, ar šiem centieniem nepietiek. Mums ir jādomā par to, kā mums izdosies Krievijā tiesību valsti stiprināt. Es domāju, mums vajadzētu daudz nopietnāk diskutēt, eh, runājot par jauno partnerības nolīgumu ar Krieviju. Un arī jādomā par to, kā mēs varam efektīvi aizsargāt Krievijas cilvēktiesību aktīvists. Un kā mēs varam konkrēti aizsargāt apdraudētas personas. Piemēram, vai Eiropas Savienība varētu eh, izsniegt vīzu šīm cilvēkiem, kad viņu dzīvības ir apdraudētas. Mūsuprāt, būtu svarīgi parlamentā izveidot tādu centru, kur informāciju uh, var saņemt par uh, apdraudētiem uh, cilvēktiesība aktivistiem. Ir daudz, ko mēs varam darīt. Āna Poļitkovskaja, kamēr viņa vēl bija dzīve, teica, ka rietumi ļoti daudz varētu darīt, bet tie ļoti maz dara. Paldies, kundze. Nākamais, nākamā iesniedzēja Veronika D. Kaizeres kundze pusotra minūte. Paldies, priekšsēžu kungs. īso runāšanas laiku izmantošu, lai savas grupas pozīciju izklāstītu. Mums ir uh, savs rezolūcija projekts, mēs pilnīgi piekrītam kopīgam lēmumu projektam attiecībā uz Natāliju Estemīrovu un uz Žabrailovu. Šīs slepkavības mūs dziļi satricināja, dziļi satriec. Un eh, jāsaka, ka tās nav bijušas pirmās. Mēs esam teikuši to pašu, ko kopīgajā rezolūcijas projektā. Mēs nosodam šo slepkavību, mēs prasam izmeklēšanu, mēs nosodam to, ka cilvēku tiesību aktivistiem arvien pasliktinās darba apstākļi. Kopīgajā rezolūcija projektā tas arī ir minēts, un arī Ziemeļa Kaukāza reģions īpaši ir izcelts. Es domāju, ka ir vēl arī citas lietas, pa kurām būtu jārunā. Rezolūcijā, ko mēs gatavojam ES Krievijas galviņa sanāksmē, mēs skaidri gribam pateikt, ka cilvēktiesība aktīvisti ir jāatbalsta, un tas arī šeit būtu šajā rezolūcijā jāieraksta. Es gribu vēlreiz skaidri pateikt, ka problēma ir politiska, tā arī jārisina pro, politiski un nevis kā steidzamam jautājumiem, tādēļ mēs gribam atsevišķu rezolūciju projektu, bet citādāk mēs varam pilnīgi piekrist pārējām grupām. Paldies, nākamā iesniedzēja Renāta Vēbers kundz divas minūtes. Paldies, priekšsēžkungs. Kolēģi, ļaujiet man jums prezentēt dažus faktus. Šogad vien janvārīs. Uh, Staņislavs Markelovs, cilvēktiesība eh, advokāts, kas eh, Poļkovskoju eh, aizstāvēja tiesā, nu, tik nošauts gaišā dienas laikā Maskavā. Žurnālisti, kas viņu mēģināja aizsargāt, arī tika sašaut un nomira. Estemīros kundze tika at, atrasta eh, noslapkavot Ingušē, Ingušijā eh, pēc tam, kā eh, Čečinē viņi bija nolaupīti. Pēc tam maza Daļevs kundze un ar savu vīru tika nolaupīta un noslapkavot augustā. Žurnālists Ahmadiļovs tika noslapkavots īs pēc tam, ka viņš atstāja savu māju Dagestānā seši. Uh, izcili žurnālisti un cilvēktiesība attīvisti mazāk nekā 8 mēnešu laikā. Šīs nolaupīšanas un slepkavības ir tikai galotne e, tam, ko nozi, kas norāda uz cilvēktiesības situācijas pasliktināšanu Krievijā. Uh, Un tiešām žurnālisti, cilvēktiesību aktīvistiem jārēķinās ar vārdarbību un draudiem šajā valstī. Cilvēktiesību pārkāpumi Krievijā un īpaši Ziemeļu Kalkāzā vairs nevar tikt ignorēti. Mēs nevaram būt tik naivi un ticēt, ka ārkārtīgi varnā Krievija ar vienu no spēcīgākiem uh, eh, slepniem dienestiem pasaulē nav spējīga uh, slepkavas atrast un uh, viņus arī notiesāt. Mums visiem, neskatoties no savas politiskās nokrās, ir jāsaprot, ka uh, šādas slepkavības, ja tās netiek sodīts, uh, novedīs pie vēl vairāk vardarbības un uh, pretie, beztiesiskumu šajā valstī. Krievijas cilvēktiesība aizstāvjiem ir jābauda uh, pārvietošanās brīvība, ko, ko, ko arī paredz ANO deklarācija par cilvēktiesību aizstāvjiem. Paldies, kundze. Nākamais iesniedzējs Bernd Poselt kungs, priekšsēž kungs. Mūsu iepriekšējais. Uh, goda prezidents Otto von Habsburgs teic, e, viņam reiz teica, izteica nožāpu to, viņš nav ķēzers, bet Eiropas parlamenta deputāts. Bet viņš teica, nē, ja es būtu ķēzers, es ēzeli, e, var, man būtu ēzeli jādevē par ekscelenci, tagad es varu ēzeli saukt par ēzeli. Un šis stāsts man jāatcerās, kad ir runa par cilvēktiesībām. Mēs neesam diplomātu e, parlaments, mēs esam politiski parlamentārs parlaments, un mēs varam teikt patiesību. Un ir sakām vārds, kas saka, ka Eh, zivs sāk smirdēt no galvas. Un nav tā, un es pateicos kolēģē Weberas kundzei, ka viņi tik skaidri to pateica, ka šie gadījumi un šīs slepkavības Kaukāzā uh, eh, ir nejaušības vai kaut kāda ļauna varu uh, eh, darbības seks, bet kopš Puķina kungs ir pārņēmis varu, Eh, kas ir saistīti ar Čečēniju un ar misterioziem uh, sprādzieniem uh, dzīvojamos namos Maskavā. Jau gadiem uh, asins uh, um, ir izlietas Krievijā un, un pēdas ved uz Čečēniju un uh, no Čečēnijas uz Maskavu. Un uh, daudz no šiem cilvēktiesību aizstāvjiem mēs personīgi eh, pazinām. Viņi ne tikai par čečeņu cilvēktiesībām iestājas, bet par demokrātisku Krieviju un par uh, mieru un uh, eh, sadarbību starp čečeņiem un Krieviju un par mieru Kaukāzā. Un šie cilvēki viens pēc otra tiek noslepkavoti. Un tādēļ, dārgie kolēģi, Dekaizers kundze bija nepieciešams steidzamības kārtā pieņemt uh, E, šo rezolūciju. Mēs padarījām sev par apsmieklu, ja sieviete, kas saņems balvu no mums, kas mūs ir apmeklējuši šeit Strasbūrā kā cilvēktiesīgi aktivisti, ja viņi mūs atspriekšā tiek noslakavot, un mēs to atliekam uz kādu vēlāku debatu. Krievijā ļoti rūpīgi skatās uz to, vai mēs esam spējīgi tūlīt pat rēģēt, un mums ir jārēģē uzreiz. Skaidri pasakot, jāpārstājas, e, lakavot, jāpārstāj e, mīdīt kājām cilvēktiesības brīvību Čečēnijai un Krievijai, bet galvenokārt beid, jāizbeidz uh, eh, sistemātiskie cilvēktiesību pārkāpumi un slepkavības uh, ar misteriāzes apstākļos. Paldies! Nākamais iesniedzējs vienu minūtu uh, eh, Poreb kungs, Tomas Piotrs Porebs. Priekšēdētāji, tā nav pirmā reize, kad Eiropas parlaments diskutē par cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā. Uh, Runa ir par nacionālajām minoritātēm, etniskajām minoritātēm, reliģiskajām, un ir virkne piemēru, kur cilvēki, kas cīnās par cilvēktiesībām, no tā cieši vai pat iet bojā. Krievijas autoritātes nespēja nekādi nonākt pie taustāmiem rezultātiem, vajājot noziedzniekus un būtībā mēs varam runāt par tādu um, nerakstītu vienošanos, ko mēs vērojam. Krievija nedara pietiekam daudz, lai atrastu noziedzniekus. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Ernsta Skundze. Paldies, priekšādātāji. Es esmu jauna deputāte šajā parlamentā, un arī manai partijai, kri, Vācijas kreisai partijai, cilvēktiesību jautājumi ir svarīgs temats. Un katrā gadījumā, kad runa ir par cilvēktiesību pārkāpumiem, pārkāpējiem ir jāsaņem sots neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas vai dzīvo, un tam nav nekāda sakara ar iejaukšanos valsts iekšējās lietās. Uh, Es ļoti bažījos un esmu sašutusi par to, ka tiek nogalināti cilvēktiesību aktīvisti, kas ir strādājuši Čečenijā. Natālija Estemīrova, um, Staņislavs Markēlovs, Zarema Sadulājeva. Tas ir ļoti būtiski, lai mēs par viņiem iestātos un lai šīs slepkavības tiktu atklātas. Uh, Un tāpat man ļoti lielas bažas rada tas, ka netiek atklāti eh, slepka, Annas Poļitkovskas slepkavības pasūtītāji un izdarītāji. Ir jāatrod vainīgie un viņiem jāsaņem sots. Savādāk vienkārši šādiem neģēļiem ir brīvas rokas turpināt darboties un veikt līdzīgus noziegumus šiem noziegumiem jātiek atklātiem, un šeit nekāda piekāpšanās nav iespējama. Krievijai ir pašai jādara ļoti daudz, lai cilvēktiesības tiktu aizstāvētas un šie noziedzīgie nodarījumi atklāti. And. Un Eiropas Savienības un Krievijas eh, augstākā samita laikā par šo jautājumu obligāti ir jārunā. Būtu jau labi, ja mēs par šo tēmu nerunātu viss ceturtdienas pēcpusdienā. Un svarīgi būtu, lai mēs šos cilvēktiesību pārkāpumus ņemtu vērā arī runājot ar Krieviju par tirniecības nolīgumiem. Paldies! Paldies! Tagad Kačmareka kungs lūdzu. Priekšēdētāji, dāmas un kungi. Um, valstī, kurā valstīs, kurās tiek pārkāptas cilvēktiesības. Šādi noziegumi notiek ļoti bieži, un es gribētu atgādināt, ka pirms 70 gadiem Padomu Savienība iebruka Polijā, un gāja bojā tūkstošiem po polijas pilsoņu. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka. Šobrīd Padomu Savienībā šie notikumi, vai tiek aprakstīti, šīs cilvēktiesība aktīvas slepkavības tiek aprakstītas kā organizētās noziedzi, ar organizēto noziedzību saistīti nodarījumi. Bet Es domāju, ka Krievijā, Krievijas politiskajā vidē ir kaut kādi veicinoši faktori, kas ļauj šādus noziegumus izdarīt, jo noziedznieki zina, ka viņi paliks nesodīti. Paldies! Nākamais runātājs Palecka kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Sociālistu un demokrātu grupa arī ir nobežījusies ar notikumu attīstību Krievijā. Anna Spoļitkovska, Natālija Estemīrova, Aļiks Džabriālovs, Zarema Sadulājeva, visi ir nogalināti. Mums ir jāizprot, kāpēc, un mums ir jānosoda tie, kur to izdarīja. Vēl bez tam ir jāsaprot, kāpēc eh, noteiktos Krievijas reģionos eksistē nesodāmības režīmi, kāpēc neviens nemēģina atklāt šos nodarījumus. Krievijas prezidents Medveģevkungs apsolīja, ka visi šie nodarījumi tiks izmeklēti, un tomēr tie ir tikai palikuši vārdu līmenī. Laiks, protams, parādīs, vai Medveģevkungs turēs savu solījumu Eiropas Savienībai un vai viņš respektēs to, ko viņš ir solījis starptautiskajai sabiedrībai. Protams, ka mums ir eh, jāpārskata un jāvērtē arī tas, kā Krievija rīkojas Ziemeļkaukāzā. Sociāldemokrāti ir nolēmuši sagatavot dokumentu, kurā mēs aprakstītu Krievijas situāciju Krievijā kā tādu, kas varētu uzlaboties, ja konsultācijas un sarunas starp Eiropas Savienību un Krieviju cilvēktiesību jomā tikt uzsāktas un padziļinātas. Un tomēr mums vajadzētu iekļaut šajā procesā arī nevalstiskās organizācijas un Krievijas varas iestādes. Uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un mums vajadzētu par to piedomāt daudz sīkāk. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Un tagad dod vārdu Andrikienas kundzei divas minūtes. Paldies! Priekšsēdētāja kungs, šīs diskusijas par cilvēktiesībām Krievijā un Eiropas parlamenta rezolūcijas par eh, cilvēktiesību aizstāvus slepkavībām Krievijā ir ļoti svarīgas, īpaši šobrīd, kad mēs atkal un atkal dzirdam par cilvēktiesību aktīvistu nogalināšanu Krievijā. Eiropas Savienībai nevajadzētu un tā nedrīkst ignorēt šos brutālos noziegumus pret cilvēktiesību aizstāvjiem. Līdz ar to ikvienā situācijā, runājot ar Krieviju, mums vajadzētu uzsvērt un vēlreiz viņiem atgādināt, ka tiesvedība ir pārāk gara vai nav adekvāta. Mēs nedrīkstam šādu situāciju pieņemt, īpaši mēs nedrīkstam akceptēt to, kas notiek Čečenijā, kura starptautiski, kur noziedzība plaukst un zeļ. Mums ir jāiestājās par cilvēku godu, par cilvēku dzīvību, un nekas nav augstāks kā šīs divas vērtības. Es ticu un esmu pārliecināta, ka Medveģev kungam pašam būtu jāatbild par to, lai tiesvedība notiktu un lai vainīgie nāktu nostātos tiesas priekšā. Paldies, saka priekšsēžkungs. Un nākamais runātājs ir Kelam kungs viena minūte. Cilvēktiesību situācija Krievijā ir mainījusies. Tā ir mainījusies uz slikto pusi. Kad mēs lūdzam Krievijas varas iestādēm kaut ko darīt, lai saukt pie atbildības cilvēktiesību aizstāvis Lepkavs, tad eh, mēs neesam pārliecināti, vai viņi kaut ko izdarīs. Bet eh, mēs zinām, ka mēs varam kaut ko no Krievijas prasīt. Krievijas tiesvedības sistēmas nespēja aizstāvēt cilvēktiesību aktīvistus, pierāda, ka režīms pats varbūt atbalsta šos noziegumus. Es uzskatu, ka mums vajadzētu griezties šodien pie Eiropas dalību valstu valdībām un komisijas par to, kā mēs e, varētu aizstāvēt e, šos cilvēktiesību aizstāvis, bet eh, šobrīd nekādas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju nav veiktas, un nedz Eiropas Savienība, nedz Krievija neko nav mācījusies no Annas Poļitkovskas slepkavības. Paldies, saka prieksēžu kungs. Nākamais eh, runātājs Soņika kungs vienu minūti. Paldies, saka nākamais runātājs. Šodiena ir simbolisks brīdis, jo mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem. Uh, cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropā. Pirms 70 gadiem Hitlera un Staļina armija ienāca Polijas teritorijā, nogalinot tūkstošiem Polijas iedzīvotāju. Un eh, pēc Staļina pavēles Katiņā tika nogalināti simtiem Polijas virsnieku. Tāpēc uzskatu, ka septembrī Krievijai vajadzētu kaunēties, un līdz pat šim brīdim Maskava nekā nav atvērusi arhīvus un nav sniegusi informāciju par to, kas īsti notika Katiņā ar polijas virsniekiem. Es uzskatu, ka ik vienas valsts vēsturē ir kauna plankumi, un tomēr tas valstī būtu jāatzīst, ņemsim par piemēru Vāciju. Tikai tad pagātne nekļūs par nepatīkamu rēgu. Tas pats ir jādara arī Krievijai. Pagātne atkāpsies no Krievijas un vairs tai nesekos, ja Krievija atzīs savus nodarījumus. Un es uzskatu, ka Krievijai ir jānosoda staļinismu nodarītais. Krievijai ir jābeidz cīnīties pašai pret saviem iedzīvotājiem, tiem aktīvistiem, kur iestājas par cilvēktiesībām. Visi nogalinātie mēs jūs atceramies ar cieņu. Paldies, saka priekšsēžkungs. Un eh, nākamais runātājs ir Tavarese kungs. Vārds jums. Eh, labvakar. Natālijas Estamīrovas slepkavība aizkustināja mūs visas. Mēs eh, zinām, ka Estamīrovas kundze tika nolaupīta un pāris stundas vēlāk nogalināta citā reģionā. Tas, protams, aizkustina ikvienu. Kā jau vairāk deputāts šeit teica, es patiešām ticu, ka mums vajadzētu iestāties par cilvēktiesību cīnītājiem ikvienā pasaules nostūrī. Šo slepkavību sekas Krievijā ir ļoti draudošas jo tas ir sava veida uzbrukums cilvēktiesībām, un tas ir traumatisks pārdzīvojums ikvienam, kas seko līdz notikumu attīstībai Krievijā. Tas ir pirmais notikuma vilnis, kas eh, var novest pie cilvēktiesību aktīvistu slepkavībām arī citur. Līdz ar to šīs neparedzamās slepkavības, kā arī to nepietiekamā un fiktīvā izmeklēšana nenodrošina cilvēktiesību aizstāvju drošību. Es uzskatu, ka situācija ir bīstama un, protams, es personīgi balsošu par šo rezolūciju pieņemšanu. Un es ceru, ka mums ir jā, es domāju, ka mums ir jāgriežās pie Krievijas varas iestādēm, lai tās tomēr iestātos par cilvēktiesību aizstāvi tiesībām. Es nāku no Portugāles, nākamnedēļ došos uz Krieviju. Es uzskatu, ka attiecības starp ES un Krieviju ir ļoti svarīgas, jo tās ietekmē arī Krieviju. Vispirms mums ir jārunā ļoti atvērtā gaisotnē par to, kā aizstāvēt cilvēktiesību aktīvistus un kas notiek Krievijā. Paldies, saka priekšsēžkungs, un tagad Mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un pirmā runāt, runātāja ir Rita Korho. Um, arvoisa puhemies, teidän äidinkielenne on niin kaunis, että... Priekšsēžkungs. Jums ir tik jauka dzimtā valoda, tad es vispirms pateicos jums ungāru valodā kolēģi. Es gribētu reaģēt uz jūs nu pats sacīto. Cilvēktiesība pārkāpumi ne tikai kreisiem rada bāžas, arī mums. Mēs šeit plenērā diskutējam, bet daudz jau ir aizbraukuši mājās šie jautājumi, par kuriem mēs runājam, tiem centrāla politiska nozīme. Es senāk bija AFET komitejas locekle, un kad cilvēktiesība apaškomiteja tika radīta arī es e, tajā iestājos. Esmu strādājusi šajā komitejā un daudzreiz tur izskanēja tā, kādēļ e, šodien mēs risinām cilvēktiesību jautājumus. Mums taču ir apakškomiteja, tas nav pareizi. It kā apakškomiteja būtu tāds kā geto, kur vienkārši, va, uz, uz kur var nobīdīt cilvēktiesību jautājumus. Nē, mums visiem jāstrādā pie šiem jautājumiem. Paldies, nākamais Kristians Viginins. Komisā, eh, priekšsēžkungs, eh, es gribētu atbildēt Paselt kungam. tas, ko Dekazers kundze ir darījusi, lai aizstāvētu cilvēktiesības, nebūtu kritizējams vai apšaubāms. Viņi vienmēr ir ļoti nopietni attieksies pret savu darbu. Neviens nevar apšaubīt mūsu sociālistu un demokrātu apņēmību aizstāvēt cilvēktiesības. Mēs vienmēr to esam darījuši, pat tad, kad jūsu grupa paselta kungs centās eh, izlikās akla Eh, attiecībā uz noziegumiem, kas notika Guantānamo un Irākā. Kas attiec uz cilvēku tiesībām Krievijā, eh, jautājums ir ļoti nopietns un mūsu rezolūcijas projekts ir ļoti stingrs. Tāpat laikā mēs ticam, ka parlaments, parlamentam ir jāsrisina jautājumi pa vienam. Tā vietā, lai veselu prasību sarakstu nosūtītu Krievijai, kas nekāds rezultāts nedos. Nākamnedēļ sociālisti un demokrāta delegācija apmeklēs Krieviju, un mēs uzdosim konkrēts jautājums. Tā kā izmantosim tādas iespējas e, kā šodien, bet ne, nemēģināsim sastādīt be, nebeidzams saraksts. Nākamais Mikolāšķik kungs. Dargie kolēģi, priekšsēžkungs, ļaujiet man izteikt savu, savas bāžas par notikumiem, kas jūnijā atgadījušies eh, Krievijas federācijā. Es esmu satriekts par šīm slepkavībām. Natālija Estemīrova un Andrejs Klājins, eh, Klājins, kas ir cīnījušies par cilvēktiesībām un taisnīgumu, mums jādara viss, lai e, atbildīgie par šīm slepkavībām tiktu atrasti. Starptautiskās e, konvencijas ir pārkāpts arī konflikta laikā starp Krieviju un Grūziju. Ir nepieciešams Krievijas uh, valdībai ieņem skaidru pozīciju, ka cilvēktiesību pārkāpumu netiks pieciest. Paldies! Tagad eh, viena minūte nākamam runātājam, Tenokungam. Paldies, priekšsēžkungs! Eh, kriminālās nesodamības kultūra jau izveidojās Krievijā attiecībā uz cilvēktiesību eh, aizstāvs Latkavinā. Žurnālisti, kas ir eh, izmeklējuši šādas lietas, viņi neproporcionāli cieši no slepkavības un vislabākā gadījumā brīvības aktivisti tiek marginalizēti. Nav grūti saprast, no kurienes tas viss ceļās. E, noziedznieki paliek nesodīti, varas iestādes izliekās to neredzam. Mm Eiropas Savienība uh, ir uh, pārāk vāja rēģējusi uz Krievijas spiedienu pret Ukrainu un vai arī invāziju Ukrainā pagājušā gada vasarā. Noteikti ir svarīgi strateģisks jautājums uz spēles. Eiropas Savienībā ir vajadzīgs labas attiecības sabiedrība. Mēs nevaram atļaut, ka šie jautājumi uh, mums uh, uh, aizšķērsos ceļu, kad jārunā par brīvību, par uh, uh, pamatvērtībām, uh, kuram arī patiesībā Krievijas iedzīvotājiem vajadzētu, uh, vajadzētu varēt baudīt. Paldies! Paldies. Nākamā būs eh, Morvai Kristīna vienu uh, eh, minūte. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jau 25 gadus es cīnos par cilvēku tiesībām, esmu cilvēku tiesību juriste, un tādēļ es ar patiešām lielu kaismi varu runāt par šo jautājumu. Un man ir žēl to cilvēku, kam ir. Uh, bijis jāzaudē savas dzīvības, tās jāupurē, aizstāvot citus cilvēkus, kur tiesības tiek bradātas kājām. Un es patiešām izsaku visdziļāko līdzjūtību visiem cietušajiem un bojāgājušo ģimenēm. Mums ir jāpieprasa veikt neatkarīgi izmeklēšanu, tas ir jādara varas iestādēm. Es patiešām ceru, ka Eiropas parlaments varēs kaut ko izdarīt lietas labā. Diemžēl izskatās, ka tas varētu arī nepiepildīties. Kādēļ? Mums bieži vien uh, ir konkrētas prasības pret uh, trešajām valstīm, bet ja kaut kas notiek mūsu valstīs, piemēram, Ungārijā, mēs piedzīvojam arī nozīmīgas cilvēktiesību pārkāpumus. Pašmita kungs zina mūsu viceprezidents, kas ir noticis Ungārijā. Ir bijušas demonstrācijas, desmitiem tūkstoši cilvēku tur piedalījās, lai atcerētos 56. gada revolūcijas gadskārtu. Un kas tad notika? Bija vairāk incidentu un Eiropas parlaments vispār neko nav izmeklējis. Šādi pārkāpumi joprojām turpina notikt, un eh, ja tie turpināsies, tad, eh, protams, mēs neko labu nepieredzēsim. Un arī cilvēktiesību komitejā ir mūsu mūsu viceprezidents, bet es nezinu, vai patiešām ir kādu pētījumu notikuši, kāda tad īsti ir lietas būtība. Mums patiešām ir jāveic izmeklēšana, un es mudinātu, lai Eiropas parlaments varētu novērst arī cilvēku tiesību pārkāpumus Ungārijā. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Jūs īstenībā izteicāties ilgāk nekā jums bija atļauts, bet es saprotu, ka jums šis uh, temats ir ārkārtīgi tūs sirdī, un es vēlējos, lai viss, kas pieteiktos, varētu izteikties. Tādēļ es uh, došu vārdu tagad Preidis kungam uz vienu minūti brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Mulțumesc, domnule președinte. Liels paldies, priekšsēdētāj kungs. Es gribēju vispirms teikt, ka es esmu vīlies sakarā ar to, ka tad, kad mēs runājām par piena krīzi, zāle bija pilna, un kad runājām par cilvēku tiesībām, nav pat 40 cilvēku šeit. Žēl. Es negribu teikt, ka piens nav svarīga problēma. Bet cilvēka tiesības ir kaut kas pavisam cits politiskajā plāksnē. Es gribēju tāpat arī teikt, ka, kā jūs zināt, vairākas centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstis šogad atzīmē 20 gadus kopš komunisma sabrukuma. Un tā doma, ka tik tuvu no mums lielvara, kas bija komunisma pamatā, parāda šādu vienaldzību pret noziegumiem, pret cilvēktiesību aktīvistiem, ir absolūti nepieņemami. Es domāju, ka mums visiem vajag apliecināt attālināšanos no totalitārisma. Paldies! Tisztelettel felkérem Kunyevo. Paldies! Brīvais mikrofons ar to pašu ir beidzies, un tagad došu vārdu Kunevas kundzei, lai rēģētu uz jautājumiem. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien attiecībā cilvēktiesību aizsardzību cilvēktiesību pārstājiem Krievijā šis jautājums ir ļoti svarīgi un ļoti svarīgi runāt par to šodien, jo savu darbu laikā viņi ļoti daudz riskē un daudzi arī ir maksājuši to dārgāko cenu, lai samazinātu cilvēktiesību pārkāpumus. Un mēs pieminam visus tos, kuri ir zaudējuši savas dzīvības un tos, kuri turpina strādāt šādos apstākļos Ļoti daudz vardarbības pret cilvēktiesību aizstājējiem ir noticis arī Ziemeļkaukāzā. Pieaug nestabilitāte. Eiropas komisija ir lietas kursā par šiem gadījumiem un sadarbojas arī ar saviem partneriem cilvēktiesību projektu īstenošanā. Uh, nevainīgi civili, uh, civila personas un citi daudz zaudējuši uh, dzīvības šajos nepārtrauktajās cīņā reģionāts šāda vērdarbība nenotiek tikai Ziemeļkaukāzā. Tiek ziņots arī par aktivistiem, advokātiem, juristiem un neatkarīgiem žurnālistiem visā Krievijas federācijā, kur nepārtraukts saskars ar iebiedēšanu, vajāšanu un va uh, varmācību. Eiropas Savienībai jāturpina runāt par šiem gadījumiem un jāatgādina Krievijas federācijai, ka uh, tā ir ANO dalībvalsts un ka tā ir arī Eiropas padome un tā jāievēro attiecīgās normas. Ir ļoti svarīgi, lai šāda vārdarbība tiktu izskatīta un lai vardarbības izpildītāji tiktu identificēti un sodīti. Tikai īstenojot likumīgu izmeklēšanu attiecībā uz šādiem noziegumiem un slepkavībām, tikai tādā veidā mēs varam panākt progresu. Med prezidents Medveģevs ir uh, runājis pret uh, legālo nihilismu, kāds ir Krievijā. Nepieciešam turpināt reformēt Krievijas tiesu sistēmu. Eiropas Savienība uzskata, ka ir jārunā par pašām, kas attiec uz cilvēku tiesībām ar Krievijas iestādēm, un mēs arī Esam priecīgi, ka prezidents Medvedevs ir paudz daudz lielāku atvērtību diskusijās ar Eiropas Savienību par šo jautājumu. Nākamais Eiropas Savienības un Krievijas samits būs iespēja turpināt šīs diskusijas. Un tas ir arī jāpapildina ar dialogu starp ekspertiem. Un šī ir iespēja arī paplašināt šādas diskusijas un arī iesaistīt aizvien vairāk cilvēku, uh, cilvēks, ar kuriem mēs runājam par cilvēktiesību jautājumiem, cilvēktiesību aizstāvēju drošība ir jābūt prioritātei. Mēs aicinām Krievijas iestādes darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, lai tie, kuri strādā aizstāvot cilvēktiesības, lai viņi var dzīvot un strādāt bez bailēm un nesot vajātiem. Paldies! Liels paldies! komisārs kundzei. Un tagad darba kārtībā ir uh, rezolūcijas uh, priekšlikums par Kazahstānu. Vārds rezolūcijas autoriem. Vispirms Edija Hātels kundzei divas minūtes. Haluan tätä äskeistä keskustelua vielä kommentoida siten, että... Kuitenkin priekšsēdētājs